Kolēģi, per favore, prendē. Godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas, lai varam sākt darbu. Enti, diamo inizio alla nostra riunione. Referenti ir ieradušies un līdz ar to darbu varam godprātīgi arī sākt. Pirmais šīs dienas darba kārtības punkts ir kopīgas debatas. Debatas par 11, 12 un 13 punktu, saka priekšsādātājs. Un te runāsim par sekām, ko rada Lisabonas līguma stāšanās spēkā Es nezinu, kā savā starpā runājuši Loga Bīlera kundze un Kinga Gāla, kā viņi sadalīja runāšanas laiku, bet es pirdošu uh, Loga Bīlera kundzei vārdu pēdējā sanāksmē novembrī. Mēs likām priekšā savu ziņojumu projektu, grozījumos runājām par dažādām komitoloģijas procedūras aspektiem, kas attiec stratēģijas uh, dokumentu attiecībā uz demokrātijas un cilvēktiesību instrumentu visā pasaulē. Ar šo dokumentu parlamentam tiek dotas tiesības runāt par uh, lietām, kas ir ārpus ieviešanas pamatiem. Šobrīd jau esam aizkavējušies ar šīm debatēm un vēlējāmies, lai parādītos konsekvences no parlamentu puses šī procedūra jāizmanto tajos gadījumos, kad izpildās attiecīgie nosacījumi. Līdz ar to tikt nodrošināts arī pamats un saskaņotība parlamenta darbam. Turpmākajās sarunās eh, runāt par ārlietu instrumentiem, un tas ir svarīgi, ja ņemam vērā to, ka pašreizējo instrumentu termiņš beidzas 2013. gadā. Turklāt gribējām pieprasīt balsojumu par grozījumu līdz 1. decembrim, 1. decembrim, kad stājās spēkā Lisabons līgums, bet ņemot vērā to, ka šis līmums būs novecojis tūlīt pēc 1. decembra, mēs nolēmām šādu balsojumu tomēr nepieprasīt. Tagad, kad Lisabonas līgums ir stājies svarā, RPS vairs netiek piemērots. Līdz ar to mainās ieviešanas tiesību, aktu, tiesību aktīviešanas sistēma, un ir atšķirības starp deleģējumiem aktiem un īstenošanas aktiem. Deleģētie akti aizstāja pašreizējo regulāšanas procedūru ar parlamentāro pārbaudu. Šobrīd iestādes joprojām īstenos sarunas par šo jauno procedūru un to, kā tā būtu jāpārvērš juridiskos tekstos. Ir izdots paziņojums e, mūsu priekšstādātājiem Albertīnī, no to, to rakstīs Ferēra Valdners kundze, kurā uzskaitīti argumenti pret uh, ārpēs procedūras ieviešanu strateģisko dokumentu apstiprināšanā. Ir ļoti garš paziņojums ar juridiskiem argumentiem, savukārt, kas ir kas apstrīd šos Benits Ferēro Valners argumentus. Kā tad šai jaunajai procedūrai būtu jātranslējas attiecībā uz juridiskiem tekstiem? Un šobrīd, jāsaka, vēl nesam spējuši nākt klajā ar grozījumiem, kas atspoguļot pilnībā jauno situāciju. Situācija ir ļoti īpatnēja, īpaša starp šiem abiem līgumiem, šobrīd ir pārējais posms, un tāpēc mēs ierosinam nebalsot par šo uh, ziņojumu šodien, bet gribētu lūgt šai komitejai piešķirt mums mandātu sākt sarunas par stratēģijas dokumentu principu tā, lai šis dokuments tiktu uzskatīt par deleģētu aktu, ņemot vērā Lisabons līgumu un ņemot vērā arī to, ka sarunas joprojām turpinās starp iestādēm, uh, par juridiskajiem nosacījumiem. Ņemot vērā laika grafiku, kas paredzēts ziņojumam, lielā mērā procedūra būs atkarīga no sarunām starp iestādēm. Bet to brīdi savukārt apspriežot juridiskos jautājumus, mēs noturējam arī neformālu konstruktīvu tikšanos ar komisijas pārstāvjiem attiecībā uz demokrātijas un cilvēktiesību instrumentā uh, izveidošanu šī instrument, šis instruments tiks iz, tiek runāts, ka šis instruments tiks pakļauts apakš, eh, apakškomiteja, kas nodarbojas ar cilvēktiesību jautājumiem. Pēc mirkļa nāksim klajā ar oficiālāku atbildi, tad, kad būsim saņēmuši stratēģijas projektu, kas eh, nāks ar komitoloģijas procedūru, un pēc tam lemsim par to, vai ir vajadzīgs tālākas tikšanās un sanāksmes. Bem, grazie, onorevole Lokbiller. For... Liels paldies, Lokbiller skundzei, saka priekšsādātājs. Un tagad varbūt došu vārdu Kingai Gālē, viņa varbūt vēlas papilnāt teikto. Paldies priekšsēdētāji! Domāju, ka man kolēģi Bārbāra ļoti labi pateica visu, kas nozīmīgs eh, attiecībā uz šo sarežģīto juridisko procedūru. Es gribēju tikai uzsvērt to, ja precizēt varbūt mūsu kolēģiem, ka šai ziņojumā Mums ir divas grozījuma grupas. Pirmā grozījuma grupa ir saistīta ar komisijas priekšlikumu un atbalsta komisijas priekšlikumus. Par to, ka jāļauj izmaksām, kas saistīts ar nodokļiem un citām eh, maksām, tikt finansētām no šī finanšu instrumenta līdzekļiem. Tātad tie ir tā tehniski grozījumi šo iniciatīvu augstu vērtējumu un komisiju atbalstam šajos priekšlikumos. Otra grozījuma grupa, ko esam ies, iesnieguši, izstrādājuši šai ziņojumā, kā jau to varbūt attīstības komitejas eh, dalībnieki to zinās, paredz piešķiet lielāks pilnvars parlamentam. Tā, lai tas varētu ciešāk sekot līdz nodiekošajiem saistībā ar stratēģijas dokumentu un daudzgadīgo programmu. Tāpēc arī esam nonākuši pie šīm juridiskajām debatēm un pastāv zinām juridiski neskaidrība, jo, kā jau teicu, vēl nav nodrošināts atbilstīgs formulējums par to, kā šī RPS procedūra, regulē, regulatorā procedūra ar pārbaudi darbosies dzīvē. laikā pē, tagad pēc Lisabonas līguma spēkā stāšanās. Tātad mums vispirms jāsagāda atbildīgs formulējums, tad iekļausim to ziņojumā un pēc tam turpināsim darbu. Tas notiek paralēli divās komitejās. Tas attiecas gan uz šo instrumentu, gan DCA instrumentu. Tālāk komiteja gatavo šo stratēģijas dokumentu, un mēs ceram, ka viņi iesniegs mums pavisam oficiāli arī šo dokumentu projektu, un tāpēc mums vajadzīgs jūsu mandāts, un e, tāpēc prasam arī šo balsošanas atlikšanu un jūsu atbalstu tālāk mandātu izstrādē. Paldies, paldies, saka priekšsādātājs. Brādneris kundze, nē, jūs nevēlaties izteikties, neviens nevēlas izteikties. Nē, Broka kungs tomēr vēlas izteikties. Eh, Priekšsēdētāji, kam tad eh, šīs mandāts tiks piešķirt, man interesē, saka Elmars Broks. Penso che il mandato debba essere. Debba... Nu, es iedomājos, ka simt redzot mandātu piešķiram referentēm, bet dosim vārdu viņam. Jā, jā, jums taisnība priekšādātāji, mēs ildzam piešķirt mandātu Kingai Gālai un man. Honorevole Brantner, prego. Brantners kundze, lūdzu. Stabilitātes instruments ir nākamais darba kārtībā. Varbūt varam to skatīt uh, kopsavilkumā. Loka Bīlers kundze tieši nu pat jau teica, ka tiem vajadzētu būt deleģētajiem aktiem. Tādiem vajadzētu būt visiem instrumentiem, kas ir afet kompetencē, un mēs varētu visus šos instrumentus skatīt kopā, nevis katru atsevišķi. Tas pats attiektos tad uz DCI, tāds pats mandāts vajadzīgs Nevajag atsevišķus mandātus katram instrumentam tajā brīdī, kad nonākam pie sarunām ar padomu. Mēs būsim spēcīgāki, ja strādāsim pie visiem šiem instrumentiem kopā, un tas varētu būt tāds kopīgs mandāts. Paldies! Hautalas kundze! Paldies, priekšsēdētāji! Domāju, ka risinājums par ko tiek vestas sarunas starp dienestiem un referentēm, ir lielisks, un ceru, ka mēs varam referentēm šo mandātu arī piešķirt. Es domāju, tas, ko kolēģi Rantner teica, tas ir ļoti pareizi. Mums vajadzētu strādāt pie šiem instrumentiem kopā. Gribu pateikties visiem, kas ir strādājuši pie risinājuma meklēšanas, jo jāsaka, tas nebūtu nešķiet tik acīm redzam sākotnējā posmā. Priekšsēdētājs turpina. Vispirms Municis kungs, pēc tam Broka kungs. Paldies, priekšsēdētāji, kā ēnu referents socialistu grupā es gribētu vērst uzmanību eh, uz eh, atsevišķiem jautājumiem, lai varētu saglabāt maksimālu parlamentāro kontroli. Tas dod mums iespēju pārskatot šos regulējumus, atgūt to, ko mēs esam zaudējuši pirmajā reglamentu prezentācijā no komisijas puses pirms dažiem gadiem. Un Eh, eh, eh, parlamentam ir iespēja legāli kontrolēt kontrolas sagatavotos dokumentus, un šobrīd mums ir jāpieturās pie referentu piedāvātās līnijas. Paldies! Norivoli Broka. Broka kungs, lūdzu. Broka kungs runā bez mikrofona. Es, protams, piekrītu noteiktajiem mērķiem. Un arī tam, kādā veidā būtu pie tiem jānonāk, es tikai nezinu tikai nezina, kādā veidā tad notika šīs sarunas par instrumentiem. Jāsaka, mēs esam diezgan plaša struktūra. Un šobrīd ir bijušas sarunas tikai ar delegāciju, tā viņš šķiet, ka eh, zaļie abi noteikuši referentes. Un varbūt, ka šīs sārunu komandas varētu veidot, nu, tādā pārstāvnieciskākā, pārstāvīgākā veidā, tā, ka tiktu pārstāvēts arī citas grupas. Jā, par to mums būs jāpadomā, saka priekšsēdētājs. Lozings kundzei vispirms vārds, un pēc tam došu vārdu jums, Lokbīlers kundze. Lozings kundze vispirms lūdzu. Jūs jau runājāt, tāpēc vispirms jādod vārdu citiem, jā. Es esmu kreisoja pārstāve var piekrī, piekrist Lokbīlers kol un otrs kolēģis argumentiem. Vakar vēl par to diskutējam un gribēju arī pateikties viņam par to, ka viņš šajā ārkārtējā situācijā tomēr ir spējušas rast risinājumu. Tālāk Lokbīlers kundzei vārds lūdzu. Paldies priekšsādātāji! Atbildējot, bro, atbildot Brokakungam, jāsaka, šeit jau nav tā, ka ar to nodarbojas tikai viena frakcija. Piemēram, Mīčākungs strādā ar citiem instrumentiem, ka Inga Gāle ir mana līdzref, līdzreferente, un Šulcs no, no kreiso frakcijām ir šajā inte komitejas, pārstāv inte komiteju, un tā, tā šī komanda darbojas. Un Kinga Gāla arī no savas eh, partijas ir šeit, eh, politiskās grupas ja mēs vēlamies šo parlamentu, varbūt mēs varam šo grupu vēl tālāk stiprināt, pie, iekļaujot komandā vēl vienu cilvēku, nu, piemēram, varbūt no S&D politiskās grupas. Jo mēs bijām paredzējuši, ka referents strādā ar ēnu referentiem, vakardien skaidru un gaišu arī tika uzrakstīts mēlā, ka priekšlikumi tiks apsviesti ar referentiem un ēnu referentiem. Es nezinu, varbūt Broka kungs, jūs domājāt, tā, ka visi ēnu referenti arī līdzdarbojas šai komandā, sarunvedē komandā. Jo varbūt, eh, ja mēs nodrošinām to, ka tiek apspriest šajā jautājumā, varbūt, ka ar to pietiek. Tātad Broka kungs, Broka kungs un pēc tam Gāles kundze vēl. Broka kungs, lūdzu. Nu, man vienmēr bijuši problēmas ar uh, um, ēnām, ēnu referentiem. Nu, ne šai gadījumā gan. Nu, ja šo, ja mēs vēl, es gan nezinu, kur tad ir tie ēnu referenti, ko jūs te pieminat. Es domāju, nu, ja ēnu referendumu ar līdzdarbojas, tad varbūt viss ir kārtībā. Tālāk Inga Gāla lūdzu. Paldies priekšsādātāji. Es nedomāju, ka problēma ar ēnu referentiem. Es pat esmu līdzreferente Un 10. novembrī tikšanās reizē es pati liku priekšā šo ziņojumu, mēs vienojamies ar savu kolēģi toreiz, ka šoreiz viņa kā līdz referente sāks iepazīstināt jūs ar šo jautājumu. Tāpēc Lokubīlers kundze uzsāka šo, šo iepazīšanu, bet mēs esam darbojamies pilnīgi vienlīdzīgiem pamatiem, mēs esam viensprāts par šiem jautājumiem un esam spējuši vienoties savā starpā par visu, kas šeit ticis teikts. Mičela kungs arī darbojas pie šiem instrumentiem eh, citās komitejās, un es daru to šeit, šai komitejā. Tāpēc es nedomāju, ka tā vajadzētu būt problēmai tādā ziņā, ka ko komanda nav pietiekami pārstāvēta. Pirprīkam reprezentabla tālāk. Priekšsēdētājs turpina. Nu, varbūt mēs varam uh, līdz ar to debats arī noslēgt. Nē, nē, nē, neesmu jūs aizmirst, saka priekšsādātājs. Uzklausīsim visus, kas vēlas teikt. Muņiev kungs, lūdzu, nesam, nesam aizmirsuši jūs. Kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Tik tiešām tautas partijā divi koordinatori ir sarežģīti, jo vajadzētu atcerēties, kur tad ir referenti kat, katram ziņojumam. Divi eh, šobrīd ir divi koordinatori un Eh, šodien nav skaidrība, kā tiek sadalīti ziņojumi. Mēs esam, eh, eh, gribu norādīt, ka Branners kundze ir ņēmusi vērā sociālistu pozīciju ziņojumā, un mums tāpēc nav nekādu problēmu būt par ēnu referentiem, kas ir ierastā šī parlamentāra formā. Bene, sentiamo, visto che i colleghi che hanno desiderio di intervenire. Labi, tagad esam uzklausījuši visus, kas gribēja izteikties, un mēs varam dot vārdu Millera kungam, lūdzu. Dr. Miller de la Commissione, prego. Thank you, Chair. Millera kungs no komisijas, lūdzu jums vārds. Kā jau Lakbīleres kundze minēja, tad Ferrero Valdnere kundze šonedēļ ir pie jums vērsusies un nosūtīs jums mūsu pozīciju par tehniskajiem uh, jautājumiem. Varbūt priekšsēdētāji vēlāk šo pozīciju varētu darīt zināt visiem komitejas biedriem. Un Valdneris kundze savā vēstulē raksta, ka komisija ir gatava strādāt un palīdzēt jums diskusijās visos veidos, kādos vien to varam darīt. Mēs priecātos, ja šis jautājums tiktu cik vien ātri iespējams atrisināts, tādēļ mums prieks, ka šodien ir uzsākt šī iniciatīva un referenti tie, kas ar padomu. Mūsuprāt, ir ļoti svarīgi, ka šie abi uh, likumdevēji, šīs abas likumdevēja iestādes diskutē, cik ātri vien iespējams, un arī komisija sniegs savu atbalstu šīm diskusijām. Paldies! Bene, allora, mm, mi pare di... Labi, šķiet, ka, nu, varam beigt darbu pie šī, jau, pie šī jautājuma, un varam secināt, ka Šie trīs referenti konsultēsies savā starpā. Katrs no šiem referentiem atbilst, atbild par savu jomu. Un visticamāk jūs priekšsēdētājiem arī vajadzētu pievērst uzmanību šim procesam un sastrādāties gan ar koordinatoriem, gan ar ēnu referentiem, un tos varētu iekļaut šajā plašākajā vadības komitejā. Nu, ņemot to visu vērā, es domāju, ka mēs varam piešķirt sarunu mandātu. Un procesa beigās iespējams, ka mums būs nepieciešams veikt kādas izmaiņas. Hautals kundze, Paldies, priekšsēdētāji. Jā, manuprāt, tas ir labs risinājums, bet mums ir tāds neoficiāla rakstura komentārs. Politiskās grupas nav vēl spējušas izvirzīt pārstāvjus tajā, tām grupām, kas strādās pie šī instrumenta. Tātad pilnībā viss darbs vēl nav veikts, un es esmu um, darba grupas, kas strādā ar šo jautājumu priekšsēdētāju, un man ir bažas patiesībā, jo es nespēšu laicīgi visu paveikt, ja grupas nevarēs izvirzīt savus pārstāvjus laicīgi. Tādēļ es ceru, ka tautas partijas grupa, kā arī sociālisti, varēs šo darbu paveikt cik ātri vien iespējams, jo neoficiālā veidā strādāt ilgi nav labi. Paldies! Jā, jāsaka, ka tas ir patiešām visiem labi zināms jautājums. Un vispārīgi runājot, mēs, protams, zinām, ko darīt, bet mums vēl nav konkrētu cilvēku vārdu, kas varētu uzņemties šo darbu, šo follow-up, tālāko nākotnes darbību. Un a, grupām vajadzētu izvirzīt pārstāvjus šajā paplašinātajā birojā kopā ar koordinatoriem. Un tagad vārds Galskundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Jāsaka, ka jā, arī es esmu kā viens no vārdiem šajā procedūrā, un es biju jau uh, tur arī pašā sākumā, kad mēs uzsākām sarunas ar komisiju. Tātad tautas partija izvirzīja šos vārdus, bet es pati arī biju klāt, es iesaistījos sarunās, tādēļ es tiešām nedomāju, ka vajadzētu šeit vainot tautas partijas grupu. Tātad es vienkārši nesaprotu, kas šobrīd te īsti notiek. Bet no mūsu puses viss ir pieņemams, mēs esam darbu sākuši, esmu darbā iesaistījusies un arī es biju šajā sanāksmē, kad tā sākās. Gālas kundze. Neviens jau, protams, te nevienu nevaino. Neviens negrib vainot jūsu grupu šajā jautājumā. Es domāju, ka nu esam nonākuši pie secinājumiem, kas būtu visiem pie, pieņemams, un tagad vārds Maņievas kundzei. Paldies vai tikai šķiet, ka ar referentiem vienīgiem jāpiedalās darba grupā. Labi, tādējādi mēs esam pabeiguši šo diskusiju. Un runājot par eh, jautājumu, kas attiecas uz gāzes piegādes drošību. Sairušs Valskis eh, lūdza pārlikt sava ziņojuma prez eh, prezentāciju mazliet vēlāk, jo viņš kavēsies. Un tādējādi mēs varētu uzklausīt varbūt Lamsdorfu, bet arī eh, viņš nav klāt. Un tāpēc tā kā es esmu klāt, tad kā pirmo mēs skatīsim pēdējo punktu. Konkrēti ziņojumu par KDP. E, ziņo, e, tas ir e, ziņojums par padomis 2008. gada ziņojumu par KDP. Vispirms dažas norādes par šī ziņojuma sagatavošanu. Mums nu, būs pirmā viedokļu apmaiņa, un pat īstās debatas notiks janvārī. Šis ir ziņojums ar strateģisko E, perspektīvu, tāpēc es e, tīri apzināti nevēlos sākt skatīt detaļas, bet e, pieturēties pie pamata aspektiem. Runājot par paša ziņojuma saturu. Ar Lisabonas līgumu pieņemšanu Eiropas Savienība Eh, pieņemšana Eiropas Savienība ir ieguvusi jaunas dimensijas, eh, lai veidotu konsekventu un efektīvu ārpolitiku. Ārējo darbību svarīgums Eiropas Savienībā pieprasa eh, svarīgus finansiālus resursus. Parlaments, kas ir eh, ārējo darbību eh, demokrātiskās leģitimitātes garants, ir ar pienākumu tiešā veidā piedalīties KDP lēmumu pieņemšanas eh, procesā. Tālāk vēl institucionāls jauninājums līgumā ir tāds, ka mēs tiekam aicināti salīdzināt šos jautājumus eh, struktūrālā un nevis punktuālā veidā. Augstais eh, pārstāvs tiek aicināts regulāri konsultēties ar, ar, ar parlamentu jautājumos, kas saistīti ar diplomātiskā korpusa iecelšanu. Un tāpat arī eh, jābūt skaidriem un pārskatāmiem kritērijiem. Uh, šajā iz, izvirzīšanā. Eiropas parlaments ir ar ļoti lielu atbildību runājot par Eiropas e, Savienības e, kopējo drošības politiku un ār, ārpolitiku. Es to esmu norādījis jau savā ziņojumā. Un eh, esam pārskatījuši institucionālos instrumentus līdz šim konkrēti e, dokumentu par jautājumu par piekļuvi konfidenciāliem dokumentiem. Efektīva daudz laterālismu dimensija arī ir izcelta, un mēs tāpat arī veidosim spēcīgas un konstruktīvas attiecības ar ANO un Eiropas parlamentā delegācija ANO mītnē Ņujorkā un Ženēvā, e, tai ir jāpiešķir resursi saistībā ar šo jauno attīstības tendenci. Tāpat arī mēs pasvītrojam to, cik svarīgi ir tiešāka sadarbība, ciešāka sadarbība starp Eiropas Savienību un NATO. Tiek atgādināts arī tas, kā Eiropas eh, parlaments ir apņēmies transatlantisko eh, partnerattiecību ietvaros veikt darbības eh, papildus tam, mēs analizējam politiskās pozīcijas kuras jāpieņem attiecībā uz atsevišķiem krīzes reģioniem, piemēram, Rietumu Balkāni, eh, aust, Kaukāza austrumdaļa, eh, Tuvie austrumi, Afganistāna. Un, visbeidzot, mēs vēršam uzmanību uz eh, potenciālu, ko piešķir austrumu partneru attiecības un savienību vidusjūrai. Pagātnē padome atsacījās piedalīties komisijas debatēs tad, kad bija runa par Eiropas parlamenta dalību KDP. Kopš ir stājies spēkā Lisabonas līkums, mēs rēķināmies ar augsto pārstāvi, kurai apstiprināja savu labo gribu e, būt klāt šeit, lai uzsāktu dialogu ar mums dažādās ziņojuma sagatavošanas fāzēs. Lūk, tie ir galvenie aspekti manis eh, piedāvātajā ziņojumā. Tāpat arī es domāju, ka jūs saņēmat tekstu, kurš ir pieejams tikai angļu valodā. Pēc dažām dienām jūs saņemsiet arī attiecīgo valodas versiju un varēsiet to izmantot. Lai lai piedalītos un iesaistītos šajā darbā. Es ne, šķiet, kā grozījuma iesniegšanas termiņš palika 12. janvārs, pulksten 12. dienā. Un tagad eh, atsā, uzsākam debatas, jums tiek dots vārds. Eh, eh, allora, se... Nu, tādējādi. Tā kā mans visaptvarošais ziņojums eh, jūs uh, ir sniedzis gandarījumu, vai arī varbūt jūs vienkārši tekstu esat saņēmuši pārāk vēlu, lai to izlasītu un varētu komentēt šodien, un tādējādi mēs varam atlikt debats. Nē, tomēr kāds grib izteikties, kurš tekstu ir izlasījis. Paldies, priekšsēdētāji, atvainojiet, ka es eh, mazliet iekavējos, taču es eh, nespēju sekot lāgā. Tā man vienmēr bija problēma skolā. Es esmu ļoti izklaidīgs. Es vēl aizvien neesmu izlasījis šo ziņojumu un es nevaru izteikties. Bet es domāju, ka ir nu, tādas domas, ku, kuras ir jāpārstrādā. To jau mēs redzējām barones Saštonas uzklausīšanā. Es domāju, ka varbūt vajadzētu. Uh, Um, uh, apspriest uh, komunitārās attiecības un ārlietu politiku, piemēram, iekļaut atsevišķus teikumus, uh, kurās, kuros mēs runājam par augsto pārstāvi un komisijas vicepriekšsēdētāju. Šeit mēs saskaramies ar atšķirīgiem apstākļiem. Es domāju, ka vajadzētu to tomēr apspriest. Pretējā gadījumā mums eh, var izcelties kādas riska un problēmas. Mēs jau redzējām, kā notika vakardienas uzklausīšanā. Man ir tāds iespējas, kā, ka, eh, ja mēs šos jautājumus iekļautu ziņojumā, mēs varētu pārorientēt tekstu. Paldies, Broka kungs, eh, par jūsu īsajiem ievadvārdiem. Un eh, kamēr eh, es eh, veicu savu prezentāciju, atsevišķi no jums apsprieda iepriekšējo ziņojumu, taču es jau paudu tās bažas, kuras sauca Broka kungs. Paldies, priekšsēdētāji, nākošais runātājs. Arī es ierados ar nelielu kavēšanos. Uh, Un šajā ziņojumā es gribētu likt uzsvaru uz dažiem aspektiem. Manuprāt, šis eh, jaut, ziņojums aptver visus svarīgos aspektus, gan geogrāfiski, gan politiski. Otrakārt, es domāju, ka ziņojums pilnīgi pareizi pasvītro to, ka padomē ir jāorganizē dialogs ar parlamentu attiecībā uz tematiem, kas ir saistīti ar ārpolitiku balstoties uz ikgadīgo ziņojumu. Un tāpat arī vajadzētu, manuprāt, likt uzsvaru uz eh, konsultācijām ar parlamentu par eh, lēmumiem, kas ir saistīti ar KDP, kā arī ar eh, aizsardzības politiku. Es domāju, ka padomē ir jāpliecina caur, sava darba caurskatāmība, lai varētu eh, padarīt leģitīvas Eiropas eh, Savienības darbības starptautiskā mērogā. Tāpat arī es gribētu atsaukties uz trim punktiem - transatlantiskās partneru attiecības. Un aicinājums, ar kuru mēs nākam klajā augstajiem pārstāvim, lai veicinātu uh, ar Amerikā, amerikāņu partneru attiecībām globālu pieeju starptautiskiem jautājumiem. Jau vakar es lūdzu vārdu, lai lūgtu Aštons kundzi ieņemt pozīciju šajā sakarā. Un tāpat arī es gribētu likt uzsvaru uz uh, uh, pozitīvo vērtējumu tiesiskajam stāvoklim Kosovā, un tāpat es domāju, mums ir jāpatur spēkā austrumu partneru attiecības. Tas, manuprāt, ir ļoti svarīgi. Paldies, priekšsēdētāji. E, tik tiešām šie argumenti ir iestrādāti manā ziņojumā, un e, jūs izcēlāt tos argumentus, kurus es skatīju savā ziņojumā. Paldies par uzstāšanos, vai vēl kāds grib izteikties? E, tādējādi mēs varam beigt diskusijas par šo jautājumu, un tagad mums nē, tomēr nē, Braknērs kundze. Atvainojiet, priekšsēdētāji, es biju mazliet noslēpusies. Es pilnīgi piekrītu Broka kungam. Uh, attiecībā par Aštonskundas uzstāšanos ir pareizi jāredefinē funkcijas releks un uh, ārējo dienestu funkcijas un jaunie postiņi, kas tiek piešķirti komisāriem. Es domāju, ka šajā uh, punktā ir ļoti nozīmīgi jautājums skatīt. Tāpat vēl vienu punktu varētu pievienot. Ir uh, cita starpā jauns dokuments par Eiropas Savienības mediācijas kapacitāti, ko piedāvā padomi, un mēs to varētu iestrādāt šeit un par to runāt. Tas būtu pozitīvs signāls. Uh, tāpat arī mēs uh, norādītu, ka um, vienā no eh, Eiropas eh, darbības virzieniem ir lietas, kas tik tiešām virzās uz priekšu, un runāt par cilvēktiesību klauzulu vajadzētu par to runāt ziņojumā, izvērtējot šo klauzulu, kas aizstāv cilvēktiesības. Paldies, Braktērs kundze, un mēs ņemsim vērā jūsu ieteikumus, un kā jau es sacīju, Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 12. janvārs. Jums būs iespēja savus grozījumus iesniegt. Es vairāk neredzu nevienu, kurš būtu pieteicies izteikties. Un tādējādi es uz brīdi sēdi pārtraucu, jo mūsu abi nākamie referenti nav klāt Sairuš, eh, Volskis un Lamsdorfs. Tādējādi mums ir pagaidām sanāksme jāpārtrauc uz minūtēm desmit, gaidot viņu ierašanos. Tiekamies pēc desmit minūtēm.